El señor presidente. Priekšsēdētājs. Queridas amigas y queridos amigos, buenas noches. Reanudamos. Darbie draugi, labvakar. Atsāksim sēdi. Man ir paziņojums. Apvienotās karalistes iestādes ir informējušas man par to, ka uh, Valis skundzi parlamentā turpmāk aizstās eh, Rebeka Elizabete Teilore. Šis lēmums stāsies spēkā mm, šā gada 8. martā. Gribētu sveikt mūsu vidū jauno kolēģi saskaņā ar eh, reglamenta 3. pāntu 2. punktu. Ir jāpārbauda vēl viņas eh, pilnvaras. Un pēc tam eh, Tēlārs kundze varēs eh, ieņemt eh, deputāts amatu un vis, saņemt visas deputātas tiesības, ja viņa būs pierādījusi, ka viņai, viņa neieņem nekādu citu amatu, kas nav savietojams ar ārējās